gadījumā protokoli tiek apstiprināti. Un tagad mēs pāriesim pie darba kārtības. Darba kārtības galīgais projekts, kas ir apstiprināts ceturtdien 2015. gada 21. maijā priekšsēdētāja konferencē, ir izdalīts un nav saņemts neviens pieteikums izdarīt grozījums darba kārtībā. Attiecīgi uzskatu, ka darba kārtība ir bez grozījumiem. Tā kā darba kārtība ir pieņemta, mēs pēc dažām minūtēm sāksim svinīgo sēdi. Jūs vēlēties izteikties, priekšsēdētāji kolēģi. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka No manis pakreisi ir tukša sēdvieta, kur ir jāatrodas vienam no Francijas politisko partiju līderiem. Viņa ir Marina Lepena. Domāju, ka viņa nav klāt šodien nevis sakarā ar eh, problēmām Briseles eh, lidostā, bet sava Maskavas brauciena dēļ. Saskaņā ar mēdījiem viņa saņa, apmeklē Maskavu, lai saņemtu no Krievijas bankām uh, kredīta līniju. Man šķiet, ka runa ir ne tikai par naudu. Viņa ir Maskavā tāpēc, ka viņa ir saņēmusi norādes. Es ceru, ka mēs par šīm norādēm dzirdēsim vēlāk sēdes laikā. Es aicinu Francijas lēmējiestādes izmeklēt ļoti šaubīgo politisko kampaņu un ceru, ka parlaments manu līniju atbalstīs. Mēs izmeklēsim visu, kas ir saistīts ar šiem šaubīgiem līdzekļiem, turpina priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji, nākošais runātājs, es vēlētos vērst kolēģi uzmanību uz to, ka Marina Lepena atrodas Parīzē, ka, ja viņš vēlas tiešām uz, saņemt informāciju par tām attiecībām, kādas mums ir ar Krievijas domas priekšsēdētāju, ar priekšsēdētāju Nariškinu un par to, ka šeit nav runa par finansējumu, bet par politiku un attiecībām, kādas mums ir ilgākā termiņā un kurā mēs pats no 20 gadus uztur ar šo valsti. Tāpēc, kolēģi, pārtrauciet runāt muļķības. Eh, un izturieties kā pienākas godīgam profesionālam deputātam. Turpin priekšsēdētājs. Dārgie kolēģi, šis punkts nav darba kārtībā. To es gribēju teikt pirms tika pārtraukts. Vai vēl kāds ir eh, runātājs pieteicies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi? aicinu priekšsēdētāju konferenci ziņot par interešu konfliktu, jebkuru politisku partiju šajā parlamentā, kas saņem aizdevumus no ārzemēm, kā tas ir ar Nacionālo fronti. Un es lūkšu parlamenta priekšsēdētāju pievērst tam nopietnu uzmanību. Paldies! Honorevole Bosināro, godājamais deputāts Bostināru atkārtoja vēlreiz, ka šis punkts nav ierakstīts darba kārtībā. Jūsu grupas priekšsēdētājs, ja viņš vēlas, var pieprasīt šo punktu ierakstīt nākošajā grupu priekšsēdētāju sanāksmē darba kārtībā. Kolēģi, tūlīt sāksies svinīgā sēde, un šobrīd nav īstais brīdis runāt par jautājumiem, kas nav darba kārtībā. Manuprāt, mums ir jādod iespēja pienācīgai svinīgās sēdes norisei, un mēs uzklausīsim mūsu viesi Banu Kimūnu. Mēs tagad pārtrauksim sēdu uz vienu minūti, lai ģenerāla sekretārs Banu Kimūns un parlamenta priekšsādātājs var ienākt sēžu zālē.

Sehr geehrter Herr Generālsekretēr der Vereinten Nationen. Augsti uh, godātais uh, eh, ANO ģenerālsekretāra kungs. Tas ir uh, liels gandarījums jūs šeit Eiropas parlamentā atkal sveikt. Cienītā Banes kundze, arī jūs sirsnīgi sveicu. Jūs